Man Rompēkungam, un vēlreiz man ir bijis milzīgs gods pārstāvēt īrijas prezidentūru un uzstāties šeit parlamentā. Paldies! Paldies, eh, ministrs kundze. Līdz ar to debatas ir slēgtas un eh, eh, mēs esam nonākuši pie balsošanas bet vispirms eh, sveicu jauno eh, ekonomikas un sociālās komitejas priekšsēdētāju Malosa kungu. Sveicam jūs, Malosa kungs! Meine Damen und Dāmas un kungi! Eh, tagad aizklātais balsojums par Eiropas komisijas locekļa iecelšanu.